pieņēma savu pozīciju, 20. februārī rīt sākas šis trīs mēnešu periods. Šis sēdes protokols tiks iesniegts uh, parlamentam apstiprināšanai nākamās uh, plenāra sēdes sākumā. Ja neviens neiebilst, tad es nosūtīšu pieņemtās rezolūcijas um, arī to adresātiem. Līdz ar to.